apgrozījuma apjomā. E, komisijas piedāvātie patērētāju tiesību pasliktinājumi, piemēram, atsaukšanas tiesību ierobežojumi, to arī mēs novērsām, un ir vairāki pasākumi melnajā sarakstā iekļauties. Tos nevar visus uzskaitīt man pietrūkst eh, laika to darīt. Bet, diemžēl, mums neizdevās iekļaut šajā melnajā sarakstā eh, duālās kvalitātes produkts, jo valstu vairākums Eiropas Savienībā vienkārši e, nepiekrīta tam. Tad ir jautājums, vai viss, ko mēs esam sasnieguši tagad, būtu izmestams mīstkastē. Mana politiskā grupa tomēr piedāvā atbalstīt rīt. E, šos pasākumus, lai nākamā sasaukumā arī eh, pārskatīšanas klauzulas palīdzību mēs varētu patērētāju tiesības vēl vairāk stiprināt arī attiecībā uz duālās kvalitātes prakses izbeigšanu. Mēs nevaram pieņemt, ka patērētāji ir pirmās, otrās klases. Tādēļ mēs, kā sociāldemokrāti, kā S&D grupa, turpināsim strādāt pie tā, cīnīties par to, lai šī prakse tiktu izbeigta, kas ir nepieņemama Tomēr rīt mēs atbalstīsim rīt balsojumā panākto kompromisu. Paldies! Un tagad EKR grupas vārdā vienu minūtu uzstāsies Škripeka kungs. Manai paudzei eh, Centrāla Eiropā dzels priekškara krīšana Eiropas apvienošana bija simbols. Mūsu bērniem tāds simbols būs šogad, ja mēs atbalstīsim šo pasākumu, kas nepieļaus pārtiks produktu pārdošanu, kas ar vienu zīmolu e, tiek pārdota e, dažādā sastāvā, dažādās valstīs. Ir jā, šī, šī cīņa par vienādu kvalitāti ir jānoved līdz e, rezultātam. Eiropas komisija, diemžēl, šo problēmu apzinājās tikai tad, kad prezidents Junkers sacījies citai, Slovākiem nevajadzētu mazāk zivju, eh, zivju pirkstiņos baudīt, eh, Ungāriem mazāk eh, gaļas desās un Somijam mazāk kakao šokolādē. Šis izrāviens ir izdevies pateicoties Eiropas pilsoņiem, kas pierādīja, ka lielie uzņēmumi meloja. Ilgu laiku viņiem gūpa panākums ar šiem meliem. Uh, bet ir arī vēl citas jomas, kas būtu jāvienādo, piemēram, atbalsts lauksaimniekiem un citas. Paldies, un tagad Aldes vārdā Selimoviča kungs. Paldies, priekšsēžkungs. Pirms dažiem gadiem es nopirku, es norezervēju e, viesnīcu istabu lieliskajā e, viesnīcā gandrīz par velti bija vienkārši pārāk labi, lai to noticētu. Un kad es tur ierados, tā arī izrādījās, ka bija pārāk labi nekā noticēt. Īstenībā tā bija garāža, ko kāds bija pārveidojis par eh, to istabiņu, kurā man vajadzēja apmesties. Šīs likumdošanas mērķis ir nepieļaut šādus scenārijus nākotnē jo šādu pieredzi ir guvuši daudzi Eiropas patērētāji, ikdienas dzīvē. Šis priekšlikums, kas tagad mums tiek piedāvāts, um, ir īstenībā uzvara patērētājiem. Šeit uh, tiek aizsargāts tiesības atsaukt uh, uh, pirkšanas līgumu, kas manā gadījumā būtu varējis tikt piemērots, un šeit ir uh, arī attiecībā uz duālo kvalitāti saprātīgs uh, risinājums rasts Tas ir strīdīgs jautājums, bet mums ir panācis labs kompromiss un būs grūtāk šiem nenopietniem uzņēmējiem jūs apmuļķot. Tiklīdz jaunie caurspīdīgi un noteikumi tiešsaitē darbosies, mēs gādāsim, lai e, jūsu saitos vairs nevarētu jūs apmainīt. Lai uzraudzība būtu efektīvāka un lai turpmāk arī šis izcilais, šī izcilai viesnīca istaba tiešām tāda būtu. Es ceru, ka man kolēģi neiekritīs tajā slazdā, ka šī lieta tik nosūtīta atpakaļ komitejās e, šo dažādo e, strīdīgo jautājumu e, dēļ, kas attiec uz duālu kvalitāti. Paldies! Un tagad Širdevants gojas vārdā priekšsēdu kolēģi. Ir labi, ka Eiropas uh, Savienība eh, aizstāv patērētāju tiesības, definē vienots Eiropējas standarts, un ir labi, ka parlaments kā tieši ievēlēta komisija, uh, institūcija mm, ir izlēmīgāk nekā komisija. Piemēram, komisija arī vēlējās atšķaidīt atsaukšanas tiesības, taču šajā patērētāja tiesības aizsargošā tiesība aktā ir tomēr problēma, proti duālās kvalitātes problēma. Ja kāds eh, no Vācijas dodas uz Poliju atvaļinājumā un tur nopērk cepumiņu, tad šajā cepumiņā būtu jābūt tikpat daudz sviestam, nevis palmēļai. Bet, diemžēl, pat labam tas nav nodrošināts. Lai gūtu lielāku peļņu, uzņēmumi eh, šeit eh, patērētājs Centrāla Austruma Eiropā uzskata par otrās šķiras patērētājiem. Uh, ir pēdējais laiks šo biznesa praksi e, vienot solidārs Eiropas e, vārdā izbeigt. Paldies par uzmanību. Paldies. Tagad zaļo vārdā Redas kundze. Paldies priekšsēdētāji par spīti daudziem noteikumiem par um, caurskatāmību šeit tomēr pietrūks skaidra aizlieguma tirgot duālās kvalitātes produktus. Žēl, ka šis parlaments ir sašķēlies pēc geogrāfiskā principa. Šķiet, ka cilvēki rietumos domā, ka uh, šāda situācija ir pieņemama, bet. Uh, centrālās un austrum Eiropas valstis vēlas labākus noteikumus. Mūsu grupa nav sašķēlusies šajā ziņā. Mēs gribam, lai šī duālā kvalitāte pazūd un lai cilvēki netiktu diskriminēti pēc tā, kur viņi dzīvo un lai nesaņemtu tāpēc maza, zemākas kvalitātes ražojumus. Uh, Tāpēc mēs uzskatām, ka šis kompromiss ir vienkārši izrauts cauri lielā ātrumā un, diemžēl, parlaments piekāpās ļoti svarīgā lietā. Paldies! Līdz ar to politisko grupu vadītāji uzstāšanās beigusies. Nākamais Gogas kungs kā mēs varam pieņemt šo vienošanos, mēs pieredzam diskrimināciju atkal un atkal. Pagājušā nedēļā mobilitātes pakotnē mēs runājām par pieredzējām diskrimināciju. Tagad mēs šajā gadījumā mēs piedāvājam cilvēkiem zemākas kvalitātes vai otrā svaiguma ražojumus. Uh, Mēs Es gribētu aicināt, neatkāpties, turpināsim cīnīties par to, lai mums būtu godīga, taisnīga vienošanās Eiropā, lai visi iegūtu, lai visiem būtu labi. Paldies! Tagad Sehnalovas kundze. Paldies, priekšēdētāji, godātā komisārs kundze, godātie deputāti. Šis kompromiss um, šeit ir tā kā rakstīts, ka patērētāja situācija būs uzlabojusies un tā tālāk, bet šeit ir izmantota divkārša olekts, lai vērtētu lietas. Eiropas Savienībā ir otrās klases pilsoņi, acīm redzot. Es neatbalstīšu šo ziņojumu. Mums ir jāturpina sarunas, lai mēs panāktu tekstu, kuru varam pieņemt ar tīru sirdsapziņu, lai dubultā kvalitāte vispār būtu ārpus likuma dubultā kvalitāte ir negodīga biznesa prakse, un tā, tā arī ir jānosauc vārdā. Kolēģi, lūdzu, nepiekāpieties, mēs esam jau vienojušies par to, ka dubultā kvalitāte ir jānovērš, ka tā ir jāaizliedz. Eiropas Savienība taču ir viena un vienota. Paldies! Tagad Harantsovas kundze pusotru minūti. Paldies priekšēdētāji. Šajā pēdējā plenārsēdes nedēļā mums vajadzētu spēt atteikties vai izbeigt um, pārunas par dažādu kakao sastāvu šokolādē. Manuprāt, panāktais rezultāts eh, rada vilšanos. Es neteikšu tagad, eh, kurš lobētājs guvis uzvaru. Mēs zinām, nezinām varbūt, kas ir panācis šādu rezultātu, bet zaudētājs būs patērētājs Austrum Eiropā. Šis teksts ir atšķaidīts, tas ir padarīts daudz vājāks, un būtībā tas parāds, ka Austrum Eiropa drīkst apgādāt ar zemes kvalitātes ražojumiem. Šeit ir virkne um, dažādu izņēmumu, kas padara šo likumdošanu neefektīvu. Un nav paredzēta arī aizsardzība pret negodīgu uh, biznesa praksi. Kāpēc, piemēram, uh, tiek aizstāvēta dubultā kvalitāte, kā iegans tiek minēts dažādas garšas tradīcijas vai, vai um, prioritātes. Paldies, ir jautājums. Šoidrovas kundze grib jums uzdot zilās kartītes jautājumu, vai jūs atbildēsiet, lūdzu, 30 sekundes. Paldies, ka devāt man vārdu. Es vēlos uzdot jautājumu kolēģei, vai jūs neuzskatāt, ka jūs pārāk asi izteicāties? Jūs taču zināt, ka mēs jau daudzus gadus parlamentā runājam par to, ka dubultā kvalitātei ir jābūt pilnīgi, tā ir nu, pilnībā jā, tai jākļūst nelikumīgai, un mums jāsaka paldies šai komisijai par sasniegto. Paldies, mums ir tikai 30 sekundes laika, lai uzdot jautājumu. Godātā kolēģe, kā es jau sacīju, es esmu ļoti vīlusies šajā rezultātā. Uh, šis parlaments tiešām vairākus gadus ir cīnījies par to, lai šī prakse tiktu pārtraukta. Bet šis teksts uh, neatbilst parlamenta vēlmēm. Tas neatbilst tam, par ko es balsoju komitejā. Es vēlreiz varu pateikt, ka esmu ļoti vīlusies. Paldies, Konečnas kundze, vienu minūti. Paldies, priekšādātāja godātā komisārs kundze godātie kolēģi. Pirms vairākiem gadiem komisija mums jau apsolīja, ka dubultā kvalitāte vairs netiks laista Eiropas Savienības tirgū, bet teksts, kāds šodien ir mūsu priekšā, apliecina pretējo. Te pat nav minimālo prasību attiecībā uz marķējumu par atšķirīgu saturu vai sastāvu. Un tāpēc um, šis rezultāts ir uzskatāms par neveiksmīgu trialoga rezultātu. Ja šis teksts tiks pieņemts, pilsoņi to vērtēs ļoti negatīvi. No vienas puses mums ir pretrunīgi pienākumi, no otras puses rietumu valstis izmanto mūs kā miskasti. Un līdz ar to mums nekas cits neatliks, kā pieņemt uh, pašiem savu likumdošanu, kas iespējams būs pretrunā ar Ei Eiropas Savienības likumdošanu. Lūdzu, atbalstiet priekšlikumus, kas, kas saskan ar sākotnējo teksta projektu. Mēs gribam tomēr pilsoņiem parādīt, ka mēs visi esam vienādi. Paldies! Šuicas kundze. Šajā direktīvā runa ir arī par dubulto kvalitāti. Komisijai tik uzdot jautājumi par diskrimināciju duālās kvalitātes dēļ, un komisijas atbilde uh, bija tāda, ka šī duālā kvalitāte ir izskaidrojama ar dažādām garšas prioritātēm vai pieradumiem vai dažādu gaumi. Un priekšlikums izveidot Eiropas Savienības likumdošanu kas izbeigtu diskrimināciju, tika diskutēts arī plenārsēdē. Eh, Šoidrovas kundze arī šeit eh, piedalījās. Runa bija par Vācijas, Čehijas un Horvātijas produktu degustēšanu. Un Junker komisija piedāvāja jaunu eh, tādu kā vienošanos, un parlamenta nostāja ir nemainīga, bet teksts, kas tika pieņemts trialogā, nav pieņemams. Es piedāvāju grozījumu priekšlikumus un lūdzu kolēģus atbalstīt manus grozījumus, jo mēs iestājamies par to, lai Eiropā valdītu vienoti kvalitātes priekšraksti un starp rietumiem un austrumiem nevajadzētu būt atšķirībai. Un Junker kungs pats sacīja, ka Eiropa jāelpo ar abām plaušām vienādi. Lūdzu, padomājiet par to balsojot rīt. Paldies! Tagad Grapīnī kundze. Paldies priekšēdētāji, godātie kolēģi! šis priekšlikums, tas ir četru, tas ir radies pēc četru direktīvu revīzijas vai pārskatīšanas. Tajā ir apskatīti dažādi jautājumi. Visvairāk grozījumu ir pirmajās divās direktīvās. Mums ir nepieciešamas vienādas kvalitātes ražojumi visā tirgū lai eh, visi patērētāji varētu saņemt vienādas kvalitātes ražojumus. Patērētājiem ir tiesības uh, saņemt kompensācijas vai izstāties no uh, pirkuma līguma vai tam līdzīgi. Un par duālo kvalitāti šeit tiešām ir mainīts sastais direktīvas pants, bet daudzie izņēmumi ir padarījuši šo tekstu vāju. Mums ir pārskata klauzula, un tas varētu būt iespējams risinājums, un daudz vairs nav cilvēku zālē, bet es gribētu aicināt jūs padomāt, varbūt labāk noraidīt šo un atbalstīt pārskata klauzulu. Paldies tagad Šoidrovas kundze pusotru minūti. Godātie kolēģi, es esmu pilnīgi pārliecināta, ka šīs četras direktīvas labāk spēs pasargāt patērētāju no ļaunās, ļaunprātīgās biznesa prakses. Piemēram, šeit būs uh, novērstas iespēja veikt krāpšanu, tirgojot biļetes uz kultūras un sporta pasākumiem. Ir dažādi ļaunās prakses piemēri. Es gribu teikt paldies kolēģei Sehnalovai, ka viņa neatlaidīgi vērsa mūsu skatu uz šo problēmu. Uh, Paldies eh, Čehijas ministram Marianam Juračkam, kurš uh, runāja padomē bieži par šo jautājumu, un paldies komisārei, kas ielika šo jautājumu darba kārtībā. Pašreizējie noteikumi nav ideāli, mums ir jāprecizē jēdzieni. Uh, un definīcijas, bet mums, izmantojot revīzijas klauzulu un pēc pēc diviem gadiem ir iespējams direktīvu pārskatīt, un mēs varēsim revidēt, koriģēt to, kas nefunkcionē. Tāpēc es domāju, ka solis ir spērts īstajā virzienā. Es atbalstīšu grozījumu priekšlikumus. Ja tie netiks atbalstīti, es tomēr runātāja tika pārtraukta. Un Borzanas kundze, kad es sāku nodarboties ar duālās kvalitātes jautājumiem, tad man likās neticami, ka pienāks diena, kad dubultā kvalitāte tiks pasludināta par nelikumīgu. Ir pagājuši seši gadi diskusijās, un neviens nevar teikt, ka Horvāti uh, vai bulgāri vēlas eh, izmantot pārtiku, kas ir mazāk kvalitatīva, vai tehniskas ierīces lietot, kas ir mazāk kvalitatīvas nekā rietumos. Miljoniem pilsoņu Eiropas Savienībā šis jautājums izraisa ļoti spēcīgas emocijas. Austruma Eiropieši izjūt sevi kā otrās šķiras cilvēkus. Nevajadzētu uh, Uh, turpināt šo sadalījumu starp rietumiem un austrumiem. Mums visiem jābūt vienlīdzīgiem, šī prakse ir jāpārtrauc. Um, vienlīdzība ir ļoti svarīga. Paldies! Děkuji pěkně, pane předsedající. Já jsem také zklamán. Paldies, prieksēdētāja kungs. Arī es um, neesmu apmierināts ar trialogos panākto kompromisu, jo uzskatu, ka šis kompromiss eh, neatrisinās praktiskās problēmas ar duālās kvalitātes eh, izstrādājumiem. Ir eh, dažāda interpretācija, piemēram, runājot kaut vai par mušļiem un citiem uh, um, citiem pārtiks izstrādājumiem. Es domāju, ka tā lieta gala beigās nonāks tiesā. Komisārs Kundze, jūs ļoti labi zinat, ka e, ar padomu mums neizdevās vienoties un iespējams, ka e, uzlabojot šo negodīgas komercprakses definīciju, mums izdotos arī kaut ko atrisināt. Uh, Es uzskatu, ka mums skaidri ir jāpasaka, ka duālas kvalitātes pārtiks produkti ir negodīga komercprakse, un visi izņēmumi un tā tālāk vienkārši spēlēs to vārtos, kur nodarbojas ar negodīgu komercpraksi. Tas, ka e, gadu desmitiem Austrum Eiropā ir pārdoti nekvalitatīvi produkti, uh, ir nepieļaujami. Un man ir ļoti skumji redzēt, ka mana valsts Čehija atbalstīja padomē kompromisus, kas ir pret uh, duālas kvalitātes izskaušanu. Es domāju, ka kaut ko ražojot, e, piemēram, ja tiek ražots zīmols ar dubultu kvalitāti, ar divējādu kvalitāti, vai tad tā nav negodīga komercprakse? Uh, Lūdzu, es vēlētos, eh, lai jūs balsojiet par mūsu iesniegto grozējumu. Prieksēdētājs, paldies! Un tagad eh, mēs pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Man ir septiņi runāt gribētāji, došu vārdu visiem. Un tagad eh, dod vārdu Busoikungam pirmajam. Kristiāna, vārds jums viena minūte. Es eh, zinu, ka sarunas trilogā bija pietiekami sarežģītas un mums eh, neizdevās panākt nepieciešamo līdzsvaru. Ir taisnība, ka pirmo reizi mēs eh, konkrēti runājam likumdošanas aktā par šiem dubultajiem standartiem, un dalību valstīm kaut kas būs jādara, vai tās vismaz var to darīt. Un tomēr mums vajadzēja būt daudz ambiciozākiem un par šiem dubultajiem standartiem runāt skaidru un striktu valodu. Tikai tā mums izdosies iegūt Eiropas iedzīvotāju uzticēšanos vienotajam tirgum, galvenokārt Austrum un Centrāla Eiropas iedzīvotājiem. Roža Tun jau sākotnēji IMCO sagatavoja šo tekstu, un ja mēs to ņemtu vērā, tad šis likumdošanas akts tiktu uzlabots. Priekšsēdētājs, paldies! Un tagad eh, Žuanas kundzei vienu minūtu vārds lūdzu.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 Tomēr es gribu jums pateikt, komisārs Kunze, ka austrum eiropiešiem jau ir līdz kaklam tas, ka viņiem sūta sliktas kvalitātes produktus un viņi saņem mazāks, kvali zemāks kvalitātes pārtiku, apģērbu, sliktākus automobīļus. Um, šī kvalitāte tiešām ļoti atšķirās, atšķirībā no tā, ko var iegādāties rietumos. Visas austruma Eiropas valstis ir jau pieradušas pie domas, ka kvalitātei taču jābūt vienotai. Mēs nevaram no tā atkāpties, mēs nevaram vairs atļauties ļaut sevi tā vazātais deguna. Dažreiz būtu citi standarti, kā rietumu valstīs. Produktiem ir jābūt ar līdzīgu kvalitāti, tie nevar būt mazākas kvalitātes. Mums ir jāizbeidz šī diskriminācija Eiropā. Lielas paldies! Un tagad vārds Marijas kungam uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Patērētāja aizsardzība nozīmē, ka mums ir jāpanāk tas, lai nebūtu dubultu standārtu lai nebūtu eh, dažādas kvalitātes produkti Rietuma Eiropā un Austrum Eiropā. Patērētāja aizsardzība nozīmē arī preču zīmju aizsardzību. Un eh, te nu ir jādomā par uzņēmumiem, kuri darbojas Eiropas Savienībā. Vajadzētu viņus aizsargāt pret negodīgu konkurenci no trešajām valstīm. Tas jau īpaši sakāms attiecībā uz Grieķijas produkciju, kas ir ļoti augstas kvalitātes un kas izmanto apzīmējumu um, maķedoniešu. Maķedoniešu vīns un tā tālāk un tā joprojām. Tagad mēs saskaramies ar negodīgu konkurenci no Skopjas puses, kas arī izmanto šādu apzīmējumu, kas ir uh, īsten provokācija. Uh, tas rada sajaukumu, tāpēc Jūros kundze mēs pieprasām, lai Eiropas komisija atbalstītu Grieķijas produkciju jo runa ir par ļoti augsts eh, kvalitātes produktiem, kas tiek apzīmēti ar šo apzīmi. Un tas ir ļoti nopietni, un komisijai būtu jāpievērš šim jautājumam. Paldies, un tagad vārds Zaborskas kundzei uz vienu minūti. Liels paldies, priekšsēdētāji, komisārs kundze, Slovākijai un citām Austruma Eiropas valstīm jautājums par produktu atšķirīgo kvalitāti ir ārkārtīgi svarīgs. Testi ir parādījuši, ka daudzi uzņēmumi piedāvā savu produkciju ar tādu pašu nosaukumu mūsu reģionā, bet ar zemāku kvalitāti. Protams, ka nav viegli vienoties par šo jautājumu, bet priekšlikums, par kur mēs balsosim rīt, manuprāt, nav pareizs. Jāsaka, ka es esmu pārsteigta, ka komisijai ir uh, paredzēta vēl divi gadi, lai izvērtētu pašreizējo situāciju, lai izprastu, vai ir jāaizliedz šādu uh, praksi. Mēs jau šobrīd zinām, ka šāda praksa pas pastāv, un uh, patērētājs tas uh, satrauc. Tāpēc es vēlētos aicināt balsot par grozījumiem, kur izbeidz šādu praksi. Mums nevar būt šādu dubultu standārtu. Paldies! Paldies! Tagad vārds Nekava kungam uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, kā pārstāvis no dalībās, kur pievienojās Eiropas Savienībai nesen, vēlos teikt, ka mums ir beidzot jārisina šis jautājums ar dubultajiem standartiem. Šī ir milzīga uzvara sociālistiem un demokrātiem. Es vēlos apsveikt uh, savus kolēģus, jo īpaši Olgu, jo pateicoties viņai šis jautājums ir ticis skatīts Eiropas parlamentā. Nav izprotama loģika, kāpēc vienotajā tirgū nav vienādi standarti eh, vienas un tās pašas preču zīmes ehm, produkcijai. Tas nozīmē, ka mums nav brīva preču eh, un pakāpojumu pārvietošanās, bet tā ir tikai selektīva. Tāpēc es aicinu eh, Bulgārijas iestādes transponēt šo direktīvu. Pēc desmit gadiem mēs nevaram apgalvot, ka nav šādu dubulto standārtu. Paldies, paldies, un tagad vārds nākamajam runātājam, Čurkan kungam. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, anumite prevederi. Lielas paldies, priekšsēdē, cienījamie kolēģi. Daži priekšlikumi, kas ir um, uh, Daltona priekšlikuma, priekšlikumā, ir uh, tikuši svītrot no šī priekšlikuma. Un tagad attiecībā uz dubultajiem standartiem mums vairs nav tāda paša noteikuma. Un tagad visiem Austrum Eiropā radīs jautājums, uh, kas tad notiek Eiropā? Kāpēc attieksme pret, pret uh, pilsoņiem nav vienlīdzīga? Kāpēc mums nav vienlīdzīgu tiesību? Kāpēc Eiropa mūs neuzskata par līdzvērtīgiem pilsoņiem? Uh, Mēs uh, to esam parādā pilsoņiem, kuri uh, balsos par mums šeit Eiropas parlamentā, jo viņi tic, ka mēs šeit aizstāvam viņu uh, tiesības un intereses, vai arī mēs vēlamies aizsargāt tikai un vienīgi ražotāju intereses. Nav pieņemams tas, ka Rumānijas prezidentūras laikā pret rumāņiem ir tāda attieksme kā pret otrā šķiras pilsoņiem. Daži Produkti tiek pārdoti ar vienu un to pašu preču, preču zīmi, taču tiem nav vienlīdzīga kvalitāte. Paldies! Paldies tagad Palčakungam vārds. Lielas paldies priekšsēdētāji! Kuram lapa tiktos pagaršot saldēm, kas patiesībā atšķirs? kur sastāvs patiešībā atšķirs no tā, kas ir uh, rakstīts uz iepakojuma, tāpēc, ka tiek izmantotas citas uh, saldinātāju vielas no vienas valsts uz citu. Es vēlos pateikties Senelovs kundzei un citiem kolēģiem, kur cīnās par uh, vienlīdzīgām tiesībām. Šāda dubultu kvalitāte nedrīkst pastāvēt Eiropas Savienībā. Tas ir pretrunā ar vienotā tirgus noteikumiem. Mums nedrīkst būt uh, divu uh, veidu Eiropas pilsoņi, tāpēc arī jāvēršas pret šādu divu veidu kvalitāti. Es atbalstu grozījums, kas iet šajā virzienā. Diemžēl uh, Čehijas valdība ir atbalstījusi kompromisu, kas uh, atšķēra šo definīciju un kas neļauj aizsargāt patērētājus. Tāpēc es aicinu arī jūs atbalstīt šos grozījumus. Uh, Liels paldies! Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru un tagad komisijas vārdā vārds Jūrovas kundzei lūdzu. Priekšsēdētāji, e, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Vēlos izteikties čehu e, valodā, savā dzimtajā valodā, un pamatotu iemeslu dēļ, tāpēc, ka Es vēlos ko teikt par šo uh, dubulto kvalitāti. Arī es esmu Čehijas pilsone, uh, kas ir satriekt par to, ka uh, manā valstī ir pieejama tāda produkcija, kas ir uh, citas kvalitātes. Esmu piedalījusies vairākos lauksaimniecības padomas, uh, vairākās lauksaimniecības padomās esmu uh, Eh, viesojusies arī vairākās valstīs, un man ir šaubas par to, vai šī eh, problēma tik tiešām pastāv. Bet vienlaikus esmu dzirdējis parlamentu teikto, Senelovas kundzes teikto un citu teikto, kas jau gadiem ilgi skaļā balsī apgalvo, ka šāda problēma pastāv un ka to nav izdomājis kāds, kuram nav nekā cita, ko darīt. Tas, eh, ka Šodien mēs piedāvājam direktīvu, kurā tiek atzīts, ka šāda problēma pastāv. Direktīva par negotīgu uh, komercpraksi, es domāju, ka tas ir solis uz priekšu. Pirms pusotra gada es saņēmu priekšlikumu no astotā, astoņām valstīm un esmu diskutējusi ar, ar nozars pārstāvjiem. Uh, agro lauksaimniecības uzņēmumu pārstāvjiem un preču zīmju pārstāvjiem, kas uh, man teica, ka nevajadzētu visu sajaukt. Mēs gal galā strādājām pie savas analīzes metodes, izskatījām veselu virkni uh, produktu un secinājām, ka 20 līdz 30 procentos gadījumu uh, Ir ievērojams atšķirības starp šiem produktiem. Šī metode mums ļāva arī saprast, kā kā būtu jādarbojas e, šīm pārbaudēm, kā vajadzētu vākt šos paraudziņus un tos testēt. Un tik tālu esam, esam tikuši šobrīd. Šī metode ir izstrādāta, tā ir uz gādu, varam teikt, ka varam strādāt saskaņā ar šo metodoloģiju. Kas attiec uz jūsu minētajiem argumentiem? Šokolādes saldējumi un citi produkti ir tie, pie kuriem mēs strādājam. Mums jāuzticas um, testu rezultātiem. Tādā gadījumā, ja mēs konstatējam, ka ir eh, mazāk eh, kakao kādas preces sastāvā, tad ir skaidrs, ka tas ir, eh, tas ir produkts, kas ir jāizņem no tirgus. Tāpēc uzticēsimies nedaudz vairāk tiem, kas uzrauga tirgu, kas tik tiešām cenšas atrisināt šos gadījumus katrā gadījumā atsevišķi, kuri cenšas īstenot šo direktīvu. Pospišēla kungs runāja par to, ka šī likumdošana nav pietiekami strikta, bet šāds risks pastāv uh, daudzos gadījumos. Ir ļoti grūti strādāt ar šo terminu kvalitāte, jo direktīvā ir runa ne tikai par pārtiks produktiem, bet par precēm kopumā. Un es, kā komisāra, kas ir atbildīga par patērētāju aizsardzību, saprotu, ka ir jāstrādā pie visiem produktiem. Runa ir arī par parfimēriju, eh, par automašīnām, par eh, citajiem eh, produktiem un precēm. Tāpēc mums ir uh, jādefinē, ko nozīmē negodīga komercprakse. Tāpēc lūdzu uzticaties uh, tiem inspektoriem un kontrolieriem, kas strādā, kas testē šo produkciju un uzliks sankcijas katrā atsevišķā gadījumā. Protams, ka es rūpīgi raugos arī uz to, kas notiek manā valstī. Es zinu, ka lauksaimniecības ministrija labprāt risinātu šo jautājumu. Es zinu, ka uh, Tirgus uzraudzības iestādes gatavojas tam, lai ieviestu un, um, uh, nacionālo likumdošanu, lai īstenot šos pasākums. Un ir vēl kas, kas ir mainījies salīdzinot ar situāciju pirms pusotra gada. Mēs esam informējuši pilsoņus. Arī Skripekungs teica, ka pilsoņiem vajadzētu iesaistīties vairāk, bet arī tie eh, cilvēki, kuriem ir aizdomas, bet kuriem nav pierādījumu, uh, Viņi eh, patiesībā nezin, ka ražotājs ražo preces ar atšķirīgu kvalitāti, bet šī direktīva uzliks par pienākumu uh, skatīt šādus gadījumus. Un ja uh, tiek konstatēts, ka arī ir atšķirīga kvalitāte, tad būs jāsaprot, kāpēc patērētājs tiek maldināts. Es tik tiešām ceru, ka inspekcija noritēs ļoti nopietni. Un, protams, ka šis ir tikai kompromiss, tāpēc, ka tāpat kā citos gadījumos lielākā daļa dalībvalstu bija per šo priekšlikumu, tāpēc es raudzīšos uz to, lai tiktu izskausta dubulta kvalitāte. Visās dalībvalstīs mums ir nepieciešama taisnīga uzraudzība tirgu saskaņā ar direktīvu, nejot tālāk, kā tas, kas paredzēts direktīvā, un, protams, ka ir pienācīgi jāinformē pilsoņi arī mazumtirdzniecības jomā, lai viņi reaģētu, lai viņi e, saprastu, kāda informācija par produktiem ir pieejama. Treškārt, Ir iespējama pārskatīšana, kas ļaus paraudzīties uz to, vai šī likumdošana ir devusi savus rezultātus. Ja mēs redzam, ka ir trūkumi šajā likumdošanā, būs e, jācenšas to padarīt striktāku. Bet šobrīd ir īstais brīdis Ja mēs šobrīd atsauksim šo likumdošanas priekšlikumu, tad mums nebūs nekā, un mēs būsim tieši tādā pašā situācijā kā pirms uh, pusotra gada. Tāpēc es domāju, ka mēs strādājam pie vienas un tās pašas problēmas risināšanas gan es komisijā, gan arī Eiropas parlamentā. Un jāsaka arī, ka esmu izmantojusi uh, visu savu uh, radošumu arī kā Eiropas patērētāju un esmu piedāvājis šādu risinājumu. Šis ir īstais brīdis. Es domāju, ka mums ir jāpieņem šī likumdošana un vajadzības gadījumā tā ir jāpārskata. Mums ir izdevies vienoties par kompromisu. Manuprāt, Nepietiek ar to, ka mēs paziņojam presē, eh, ka eh, šeit ir eh, atšķirības starp austrumiem un rietumiem. Es domāju, ka mēs nedrīkstam nākt klajā ar striktiem paziņojumiem, kā daži šeit klātesošie. Es pateicos, ka uzklausījāt mani, un es saprotu, ka Dokuments ir kompromiss, bet es ceru, ka parlaments to pieņems. Lielas paldies! Lielas paldies, un tagad vārds Daltona kungams divām minūtēm. Paldies! Jā, tas ir milzīgs uh, dosie, bet 90% gadījumu tik runāts ar vienu un to pašu. Daudz no jums runāja par šo dubulto kvalitāti. Mums ir izdevies daudz ko panākt. Šis ir izšķirīgi, šī ir izšķirīga vienoš, vienošanās, un es nesaprotu, kāpēc kolēģi vēlas iznīcināt visu eh, šo vienošanos, tāpēc, ka mums neizdevās. Uh, Eh, panākt to, ka iziet cauri nepieņemams eh, pieprasījums. Ir atšķirības, eh, atšķirīgas gaumes, atšķirīgi izēja materiāli. Nu, viens piemērs - Coca-Cola. Apvienotajā karalistē tas tiek gatavots ar um, ehm, cukurnienu cukuru, bet Beļģijā un Francijā ar uh, biešu cukuru. Un sakiet, lūdzu, kuram tagad ir taisnība? Es saprotu jūsu bažas par Austrumu Eiropu, bet saprotiet, ka uh, tas ir uh, sakāms par daudziem produktiem. Tāpēc, lūdzu, pasakiet man, kurš ir labāks produkts, kurš tiek diskriminēts. Ja mēs pieņemsim šo grozījumu, tad tas būs jādara attiecībā uz ikvienu produktu Eiropas Savienībā - miljoniem preču. Tas nav iespējams. Tieši tāpat kā nav iespējams. Uh, atgriezties pie sarunu galda. Nebūs šādu sarunu. Padome un komisija ir paziņojušas, ka tās ir uh, panākušas ļoti daudz. Laiks ir pagājis, un šobrīd ir skaidrs, ka uh, komisija nepiedāvās neko jaunu, ja EPP pieņems neār, nerealistisko nostāju un gau galā mums pazudīs visu, ko esam jau panākuši par caurskatāmību. Uh, par dažādu produktu aizliekšanu, par cenu eh, salīdzināšanas pakāpojumiem un sankcijām. Tāpēc lūdzu, neizmetīsim to visu mēslainē. Un vispirms vēlos pateikties eh, kolēģiem, kas manā birojā strādā pie šī dosijai. Lielas paldies! Lielas paldies! Līdz ar to esam noslēguši diskusijas par šo jautājumu un balsošana notiks rīt. Nākamais punkts ir taisnīguma un pārredzamības veicināšana komerciālajiem lietotājiem paredzētos tiešais pakalpojumus. Ne, es atvainojos, Eiropas Savienības risku novērtināšanas pārredzamība un ilgspēja pārtiks aprits ķēdē. Vārdsā Jūzo kundze. Micro, please. Senjor prezidente, senjor komisār. Priekšsēdētāji kungs, komisār kungs, šodien es esmu gandarīta par iespēju pēc vairāk nekā 20 gadiem uzstāties parlamentā ar pēdējo ziņojumu, ko esmu sagatavojusi par pārtikas ķēdi. Jau pirms 20 gadiem es šeit biju, toreiz bija PSE krīze, un arī tad es biju atbildīga par pārtikas produktu rūpniecību un pārtikas eh, produktu ķēdi Spānijā. Un toreiz bija regulāri, kur tika debināta EFSA, tur es arī piedalījos, un tātad visā šajā laika posmā es regulāri piedalījos pie pārtikas produktu rop, eh, drošības jautājumiem. Uh, Pat laban es ir visā pasaulē visprogresīvākā pārtikas produktu likumdošana. Te ir inovatīvi un konkurētspējīgi pamatnostādījumi. Un es gribu teikt, ka parlaments ir veicis patiešām lielisku darbu saskaņā ar visiem likumdošanas aktiem. Tomēr ir nepieciešams 2002. gada regulo aktualizēt ne tikai tāpēc, ka daži punkti ir jāuzlabo, bet arī tāpēc, ka ir Eiropas Savienības iedzīvotāji, kur ir vien vairāk interesēs par riska novērtējumu un zinātnisko pētījumu caurspīdīgumu. Šī te likumdošana, diemžēl, e, e, netika skatīta pietiekami diferencēta un pietrūka laika diskusijām. E, līdz ar to mērķtiecības labad būtu nepieciešams spērt attiecīgos soļus. Tā kā mēs runājam par caurskatāmību, tad te roda zinām pretenciozitātes elementi. Atbildi par riska novērtēšanu, protams, uzņēmas iestāde, bet riska pārvaldība nē. Un tas nav optimāli, tāpēc arī mums ir jādod lielāka nozīme šai iestādēji. Ir svarīgi, ka ir lēmumu pieņemšanas procedūra, kas balstās uz zinātnes atziņām, lai tautas atziņa Eiropas Savienībā tiktu aizsargāta. Vienlaicīgi mums ir nepieciešams arī uh, palielināt uh, sabiedrības uzticību lēmumus pieņemšanas procesam. Un šajā e, ziņā iedzīvotājiem ir nepieciešama tieša pieejamība zinātnisko pētījumu rezultātiem, kas tiek ņemti par pamatu jauniem lēmumiem. E, tas nozīmē, ka mums ir nepieciešama arī datubāze, kas nodrošinātu to, ka uzņēmumi nodod visus pētījumus pēc pieteiktās atļaujas, jo nedrīkst būt tā, ka uzņēmumiem nepatīkamie pētījumi netiek iesniegti, un uzņēmumiem, kuri neseko šiem te noteikumiem, vajadzētu uzlikt sankcijas. Eh, pateicoties par šādu vienošanos, eh, ir izdevies sabalansēt eh, caurskatāmību un ražotāju intereses un uzlabot kopējo situāciju Eiropas Savienībā. Še, Un šajā gadījumā arī nav runa par intelektuālo īpašumu, bet par tālāko likumdošanas aktu attīstību. Um, ieskaitot arī um, izsekojamību. Runājot par pašu EFSU, es varu priecāties par divām lietām. Pirmkārt, parlaments izpildu padomē būs pārstāvēts ar diviem pārstāvjiem, un otrkārt, dalību valstis piedalīsies pastiprināti zinātnes un pētniecības komisijās, kas nozīmē, ka dalību valstu iesaistīšanās būs un savstarpējā sadarbība ciešāka ir ļoti svarīgi, lai ražošanas eh, process, protams, ka tiek skatīts kā uh, konfidenciāls elements, un uh, tas pats jāpiemēro arī novatoriskām idejām. Un noslēgumā riska novērtēšana. Tai jābalstās uz zinātniskām atziņām un vienlaicīgi caurskatāmība lēmumu pieņemšanas procesā ir jāuzlabo. Tas nozīmē, ka process ir jāpiemēro Eiropas zāļu aģentūras procedūrām. Eh, es lūdzu atbalstīt šo ziņojumu. Paldies! Eh, paldies, eh, saka priekšsēdētājs, un tagad komisijas vārdā Katainēm kungs runā. Cienījumais priekšsēdētājiem Eiropas Savienība ir visefektīvākā pārtikas drošības sistēma pasaulē. Tomēr e, arī cilvēki arvien vairāk interesējas par to, ko, viņš, e, ko viņi ēd un no kurienes tas nāk. Un, protams, ka viņus interesē arī riska novērtēšanas un riskas pārvaldīšanas jautājumi. Tāpēc arī Eiropas iedzīvotāji e, ņēma lietas savās rokās, lai pastiprināti vērtētu drošības jautājumus. un Eiropas iedzīvotāju iniciatīva e, par pārtikas drošību par to liecina. Bet es vispirms gribētu apsveikt Eiropas parlamentu un padomu. Jo pozitīvais e, rezultāts pēc e, starpiestāžu sarunām par caurspīdīgumu un Eiropas riska novērtēšanas pārtiks ķēdē, tas ir svarīgs solis Abi e, likumdevēji parādīja e, e, labu līmeni un labu sadarbības un konstruktīvu sadarbības līmeni. Komisijas priekšlikums tika izskatīts rekordlaikā desmit mēnešos. Šis te priekšlikums ir būtisks robežakmens, lai Eh, panāktu pretī iedzīvotājiem, piepildot viņu vēlmes pēc lielākas caurskatāmības pārtikas ķēdē. Atļaujiet man runāt par būtiskākajiem punktiem. Šī te, eh, šis te dokuments ir eh, atsaucas uz pamatregulu no 2002. gada, un šis te process palīdzēs Eh, Eiropas pārtikas drošības eh, iestādes darbam. Eh, mēs nodrošināsim to, ka EFSA būs, EFSA būs lielāks svars Eiropas Savienības iedzīvotāju acīs ir e, svarīgi e, šeit e, iedzīvotājus piesaistīties, iesaistīt visos ražošanas posmās, ieskaitot arī zinātniskajos vērtējumos un agrīnās riska novērtēšanas procedūrā. Tāpat arī e, tas ir cieši saistīts ar e, sabiedrības konsultācijām e, par pētījumiem un komisijas atzinumus par stadijām, runājot par datu bāzē uzņemtajiem dokumentiem. Šie te pasākumi nodrošinās to, ka EFSA varēs uh, E, varēs e, iepazīties ar e, šiem te pētījumiem pirms zinātniskā atzinuma sagatavošanas. Un patērētāji vairāk uzticēties riska novērtējumiem. Tomēr ir skaidrs, ka ir jautājums arī par Eiropas pārtikas ražošanas konkurētspēju. Un šī te vienošanās arī uh, E, rūpējies par to, lai tiktu aizsargāta konfidencionālā informācija. Tāpat arī šī te vienošanās, protams, ka e, gādā par intelektuālā e, īpašuma aizsardzību un datu aizsardzību ne tikai tas vien atbalsta novatoriskus risinājumus, bet tas ir svarīgs arī uh, E, svarīgi, lai globālā mērogā tiktu atzīta Eiropas ražojumu drošība. E, runājot par maziem vidējiem uzņēmumiem, tad šie te vienošanās e, paredz arī EFSAS iespējas konsultēt tos. Šī gadījumā viņiem būs vieglāk Eh, stā, turpināt iesākto darbu un arī piedalīties novatoriskos procesos. Runājot par ilgtspēju un EFSAS iesaisti šajā kontekstā, eh, dalību valstis tiks eh, pārstāvētas arī EFSAS vadības, vad, vadības institūcijā, kur būs iesaistīti arī divi Eiropas parlamenti pārstāvji. Tas liecina par to, ka parlaments, padome un komisija vienoti pie, pieies e, tālākai jautājuma risināšanai, kas bija aizsākta 2012. gada 19. jūlijā. Un, protams, ka e, neviens neapdraudēs e, dalību valstu neatkarību, neatkarību, bet priecāsies redzēt arī ekspertus no dalību valstīm. Ir svarīgi, lai riski mm, tiktu novērtēti un lai mūsu iedzīvotāji arī tos atpazītu. Un tas nozīmē, ka ir svarīga riska komunikācija. Un eh, runājot par to, ir nepieciešams izstrādāt obligāto riska eh, stratēģiju un sistēmu, kas eh, tiek piemērota eh, neatkarīgi eh, no tā, kurš eh, iesniedz pieteikumu komisijas dalību valsts vai EFSA. Cienījamie deputāti, es aicinu jūs aktīvi piedalīties tālākajā darbā un ceru, ka plenārsēdes balsojums būs pozitīvs. Paldies, saka priekšsēdētājs Katainen kungam. Un tagad e, zivsaimniecības komitejas vārdā Saraus Santus kungs runās. Paldies, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Es jau tagad gribētu pateikties un apsveikt kolēģus ar teicamo darbu. Tāpat pateicos visiem iesaistītajiem un referentēji. Diemžēl es nevaru koncentrēties uz visiem pozitīvajiem aspektiem, jo manā rīcībā ir tikai viena minūte. E, pārtikas produkti no jūras un okeāniem joprojām tiek salīdzināti ar lauksaimniecības vai rūpnieciskā produktu ražošana. EFSAS administrācijai nav un pārstāvja zivsaimniecībai Un šis jautājums tomēr ir ļoti svarīgs, jo apmēram 70% no Eiropas Savienībā patērētajiem pārtikas produktiem tiek ievesti no trešajām valstīm. Un te ir nepieciešams sniegt garantijas, ka viņu ražošanas standarti ir tāda pašā līmenī kā mūsējie un e, bez tam mērķis ir arī e, panākt sabalansētu uzturu planētā, kur valda lietais, liekais svars un citas problēmas. Līdz ar to e, ir arī tagad frakciju grupu vārdā vismaz vi, pusotra minūte Dilājas kundzei vārds. Paldies, priekšsēdētāji komisāra kungs, cienījamie kolēģi. Visu šā sasaukuma laikā mēs redzējām, cik lielā mērā jautājums, kas saistīts ar pesticīdiem un atļaujām, eh, arvien vairāk ir starp aktuālitātēm, eh, par kurām interesējas pilsoņi. Viņi vēlas saprast, kā darbojas Eiropas sistēma, un uh, mums ir pienākums reaģēt uz to. Dokuments, kas šobrīd ir uz galda, lielā mērā reaģē uz to, padarot procesu caurskatāmāku. Un es ceru, ka tas ļaus arī atjaunot mūsu līdzpilsoņu uzticēšanos mūsu aģentūrām un lēmumu procedūrai. Protams, ka uh, centrālais jautājums ir par datu publiskošanu, cenšoties uh, nodrošināt pāredzamību, ir jācenšas rast līdzsvar arī starp um, aizsardzību. Neaizmirsīsim arī uh, par to, ka mūsu uzņēmumi ir jācīnās ar konkurenci pasaules mērogā. Tāpēc mums ir jācenšas pasteikties solīt uz priekšu inovāciju jomā. Es apsveicu mūsu referents Pilārs Ajūzo un visu ēnu referentus darbu, bet vēlreiz es vēlētos uh, šī sasaukuma beigās atgādināt par to, ka es vienmēr rūpējos to, lai mūsu lēmumi balstītos uz zinātniskiem uh, datiem. Tikai tādējādi mums var būt neapstrīdams pozīcijas un mēs uh, um, nepapildināsim argumentus tiem, kas izmanto bailes eh, priekšvēlēšanu kampaņā. Mums ir jāpaļaujas uz mūsu aģentūru darbu un jo īpaši Eiropas pārtikas drošuma aģentūras darbu. Lielas paldies! Lielas paldies! Paldies, un tagad vārds dalīkundzei sociālistu grupas vārdā. Paldies! Mēs visi atceramies, kāda bija skandāli ar ķīmisko rūpniecību un glifosīdu un e, citām problemātikām. Ar to bija saistītas daudzas diskusijas. E, un šī te likumdošana ir radusies saistā ar šo te skandālu. Es esmu gadarīta par to, ka tagad mēs redzam, ka Eiropas Savienība ieklausās